Jordāns, Mēncas, Reņģes un Brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto. Un tūlīt pat dodu arī vārdu komisārai Bienkovskai. Thank you very much, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Eiropas komisijas un, protams, Karmenu Vels kungu vārdā, jo viņš ir atbildīgs par šo dosieru Es vēlētos pateikties referentam, ēnu referentam un zivsaimniecības komitejas locekļiem, kas paveikuši ļoti smagu darbu, lai panāktu vienošanos par daudzgadu plānu mēnces, reņģes un brētliņas krājumu pārvaldībai Baltijas jūrā. Baltijas uh, plāns ir pirmais šāda veida plāns, tas ir uh, pirmais jaunais daudzgad plāns, un tas ir ļoti nozīmīgs instruments mūsu turpmākās kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un arī tam, lai īstenot pašu galveno, proti izbeigt uh, zivju piezveju un izmešanu neliederīgi. Papildus vēl šis plāns piedāvā ļoti svarīgu ietvaru, lai decentralizētā veidā pārvaldītu zivsaimniecību, tātad nodrošināt to, ko mēs devējam par reģionalizāciju. Paturot prātā reģionalizācijas vēlētos arī atgādināt par mūsu uh, deklarāciju par reģionālo sadarbību. Tad, kad mēs piedāvājam un pieņemam leģētos aktu saskaņā ar reģionalizācijas noteikumiem, saskaņā ar šo plānu, uh, Komisija rīkosies saskaņā ar pamatregulu un jo īpaši 18. pantu un praksi, kas ir noteikti saskaņā ar pamatregulu, proti īstenojot reģionalizācijas procesu, lai tas turpinātos, eh, kā jau tas tika iesāks 2014. gadā. Baltijas plāns nozīmē, ka mēs eh, kombinējam visu šo procesu, cenšoties panākt konsensus, iesaistot eh, visi interesētās puses, un šis uh, um, princips nozīmē, ka mēs esam iekļāvuši Baltijas um, ehm, zilsaimniecības nozars pārstāvis, kā arī um, dažādas ieinteresētās puses, un iznākums ir līdzsvarots dokuments, kurā ir ņemtas vērā galvenās bažas, kas izskanēja šajā procesā un abu likumdevēju vienošanās ir ļāvus mums sagatavot šādu dokumentu, lai pārvaldītu daudzgadu veidā šo plānu. Tas ir ļoti svarīgi arī citiem e, zivsēmniecības reģioniem, jo tas e, nozīmē, ka mums ir ilgspējīga ilgtermiņa pārvaldības sistēma. Es ar prieku sadarbošos ar jums, tad, kad nāksim klajā ar jauniem priekšlikumiem par zivsēmniecības plāniem. Liels paldies par uzmanību! Madame, nous entrons dans le... Paldies, un tagad uzsāksim debatas. Vārds Valēsas kungām uz divām minūtēm. Thank, thank you, Madam Chair. Uh, paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Šis pirmais zivsaimniecības pārvaldības plāns saskaņā ar jauno uh, kopējo zivsaimniecības politiku ir rezultāts ļoti ilgstošām sarežģītām diskusijām, kurās Eiropas parlamentam daudzkārt nācās piekāpties. Uh, Mēs to darījām, cerot, ka noteikumi būs pietiekami, lai nodrošinātu ilgspējīgu zveju Baltijas jūrā. Šis plāns ir jāizteno pēc iespējas ātrāk, lai noteiktu kvotus 2017. gadam. Ir pilnīgi izšķirīgi, lai Eiropas institūcijas rīkotos atbildīgi un jau tagad parādītu, ka apņemšanās par labu principam joprojām ir dzīva. Eiropas parlaments izrādīja savu apņemšanos par labu ilgspējīgai zivsaimniecībai, un es aicinu komisiju un padomu darīt to pašu, tāpēc mums ir divi jautājumi. Vai komisijas priekšlikums par nākamā gada kopējo pieļaujamo nozveju Baltijas jūrā būs balstīts uz zinātniskajiem datiem un jauno plānu? Vai ir paredzēts scenārijs, saskaņā ar kur šis jaunais pārvaldības plāns un tā noteikumi uh, Eh, varētu arī netikt izmantots. Ir absolūti izšķirīgi jau tagad īstenot jaunos noteikumus, jo zinātniskie dati par mēnces krājumiem ir satraucoši, pārāk ilgi ir ticis izdarīts spiediens, un eh, padomi nav sekojusi zinātniskiem datiem. Un šīs kļūdas rezultātā eh, zinātnieki piedāvā pārtraukt šo zveju un tas nozīmē, ka ir, ir nepieciešama jauna noteikuma, lai tiktu galā ar šo situāciju. Pēc desmit mēnešu ilgām sarunām ar padomu un komisiju mums izdevās vienoties par plānu, kurā ir paturēt prātā um, mērķi Baltijas jūrā, un šis plāns paredz, ka zveja notiek ilgspējīgi, saprātīgi un ekonomiski dzīvotspējīgā veidā, neizdarot nevajadzīgu spiedienu uz vīdi. Uh, Tagad mēs rūpīgi uzraudzīsim to, kā šis plāns tiks īstenots. Lielas paldies! Um, hodast. paldies! Tagad vārds Rodus skundēs divām minūtēm. Dank. Jā, paldies! Tās bija ļoti intensīvas sarunas, garas sarunas, un rīt balsosim par tekstu, kas pirmo reizi. Uh, piedāvā reformētu plānu. Zivsamniecības politikai bija astoņi trilogi un bija daudz sarunu, lai izlīdzinātu dažādos šos viedokļus starp padomu un mums. Un tas varbūt nebūtu tik ļoti sarežģīti, ja uzreiz no paša sākuma reforma būtu ievērota. Paldies referentam Valesas kungam par darbu un arī darba stilu. Tas noved pie tā, ka parlamenta pozīcija pietiekamā apmērā ir ievērota. Parlaments, komisija un padome gandrīz desmit gadus bija pastāvīgās sarunās, it īpaši attiecībā uz uh, um, zivju mirstības mērķapjomu diapazonu atšķīrās mūsu viedokļi. Uh, Un eh, tagad jāsaka, ka sasniegtā vienošanās ir jāīsteno. Padome atteicās un prasīja elastīgumu, taču galu galā sasniedzām kompromisu. Tagad par um, zivju mirstības mērķapjomu. Esam pagājušies pretī padomai. Elastīgums uh, eksistē, bet ir noteikti noteikumi. Parlaments prasīja striktākus drošības mehānismus un pēc pozitīvu balsojumu rīt uh, Mūsu skatījumā šis daudzgadu plāns jāievēro nosprāžot nozvejas apmērs ap oktobrī. Tas nozīmē, ka padomē formāli jāatrisina visi jautājumi, lai vēlākais augustā šis teksts varētu ja, tikt publicēts. Jo šie pirmie plāni Eh, un eh, būs eh, likt uz pārbaudījumu. Akmens mēnces nozvei ir ļoti nozīmīga. Mēnces krājums samazinās, zvejniekiem iet aizvien sarežģītāk, tādēļ jādarbojas ir aktīvāk. Es esmu ļoti iepriecināta par to, ka Baltijas jūras kontekstā mēs esam um, spējuši MFF plānu izmantošanu tajos gadījumos, kad zivsaimniecības un zvejsaimniecības darbība ir pārtraukta. Mums ir nepieciešama ilgtermiņa. Uh, ilgtermiņa pārvaldības plāni, uh, vides un citos uh, kontekstos par to runājot. Mēs nospraužām skaidras robežas un zivsaimniecībai ir pie tā jāpieturās. Uh, Tas garantē ekoloģisku, ilgspējīgu, un, manuprāt, ilgspējīgums ir arī uh, garants uh, sociālai un uh, ekonomikas attīstībai. Tas ir ļoti nozīmīgs uh, punkts uh, nākotnes attīstībai, un esmu ļoti gandarīta par sasniegto. Paldies! Monsieur Ots, 1 minūte 30. Tagad uh, Otka kungs minūte 30. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šis daudz gadu plāns uh, attiecībā uz uh, mencas uh, reņas un brētliņas krājumiem ir ļoti nozīmīgs. Atbalstot šo plānu, būs iespējams atbalstīt visu šo nozari. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs izmantotu visas mūsu iespējas. Mums ir jādomā par uh, zivju krājumiem un uh, jārīkojas efektīvi. Mums ir nepieciešama sabalansēta pieeja, garantējot daudzveidību. Pāris piezīmes par to ir ļoti nozīmīgi, lai reģionālā pieeja, kādu esam izvēlējušies, tiktu šajā plānā ietverta. Zivsaimniecība Baltijas jūrā ir nozīmīga, jāiesaista visi iesaistītie aktieri, ir nepieciešams finansējums, nu, piemēram, uh, tajos gadījumos, kad tiek samazināta vai pārtraukta zvejošanas prakse. Tāpat arī jāiesaist ir rūpniecība, jāievēro arī rūpniecības raizes un attīstība. Baltijas jūrā ir jādiskutē par zivju ķeršanu un arī par zīvju ikrošanas periodiem un vietām. Paldies! Paldies tagad Torvalda kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāji, godētā komisārs kundze. Jā, mēs cerējām, ka uh, nu, darbs būs visai raids, bet nu, tā tas gluži nebija. Es vēlos īpaši pateikties diviem cilvēkiem. Vispirms vēl aizsakungam, kurš šķiet ir devies prom, lai skatītos futbola spēli. Bet Lai nu kā mēs strādājām kopā un nonācām pie lieliska rezultāta, vēlos arī pateikties Enrike Rodust kundzei, jo bez viņas palīdzības, bez viņas sadarbības mums neizdot, nebūtu izdevies uh, izstrādāt jauno uh, kopējo zivsaimniecības politiku. Vielen dank, saka runātājs vāciski, Rodus kundzei. Uh, Kādēļ tas bija sarežģīts darbs? Tādēļ, ka Baltijas jūra ir slēgta jūra, tā ir iekšēja jūra, kur ir uh, piesārņota, kur uh, arī sāls uh, īpatsvars ir visai zems. Un, protams, tur ir arī daudz uh, uh, valstis, kas katra uh, iestājas par savām interesēm. Šī ir pirmā reize, kad. Uh, Mēs izstrādājām daudzgadu plānu, un, kā zināms, vienmēr pirmās reizes ir tās sarežģītākās. Bet, nu, darījām visu, lai pieņemtu skaidrus noteikumus Mums nācās saskarties ar dažādām problēmām, ar krājumu atjaunošanu dažādos Baltijas jūras reģionos, arī dažādi sektori saskaras ar dažādām grūtībām, taču mums izdevās eh, ievērojami progresēt, un es ceru, ka šis būs ļoti labs plāns, eh, ļoti labs paraugs arī citiem reģionālajiem daudzgadu plāniem. Protams, ka vienmēr ir pretrunīgas intereses, bet nu šoreiz mums tomēr ir izdevies nonākt pievienošanās. Tās paldies! Un tagad vārds Hazekamp kundzei uz pusotru minūti. Priekšsēdētājs kundze. Nu, man liekas, ka neviens uh, nav īsti apmierināts ar šo uh, Baltijas jūras daudzgadu plānu. Ne uh, zvejnieki, ne arī tas nāk zivīm par labu. Šis plāns vienkārši šais maksimālās robežas paceļ un notiks pārzvei. Šis Nozvejas daudzums ir vienkārši ekvivalents uh, tam, cik daudz tiek uh, nozvejots. Nu, mēs taču nerunājam, es nezinu, par gludekļiem. Tās ir dzīves radības, kurām ir bail, kuras uh, jūt sāpes. Un ja mēs maksimāli uh, noplicinam zīvju uh, krājumus, tad uh, šī problēma um, tiek tikai uh, atbīdība. Un es redzu tikai šeit šo pārzvejas uh, uh problēmu. Līdz ar to visa zivsaimniecības politika tiek vājināta, un tas radīs problēmas arī Ziemeļjūrē. Ziemeļjūra nozvijos, izvijos tukšu, un es pretojos pret šo plānu. Esmu pārsteigta, ka daudzi atbalsta šo plānu. Es to vienkārši nevaru darīt. Referents mūs ir ielūdzis rīt uz šampaniešu glāzi. Kolēģi, jūs tad varēsiet rīt ar paceltu galvu pacelt um, šo šampaniešu glāzi. Ja tas ir maksimāli, ko Eiropa var darīt, tad pārzveja apstāsies tikai tad, kad okeāna un jūras būs pilnīgi tukši, un diemžēl mēs to piedzīvosim. Es uh, domāju, ka lauksaimniecības un zivsaimniecības subvencijām jātiek pārtrauktām. Ekstroms kundze, divas minūtes tagad. Liels paldies, komisārs kundze, godētie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties eh, kolēģim Valesa arī uh, viņa komandai par veikto darbu sārunu gaitā. Baltijas jūras daudzgadu plāns ir pirmais šāda veida plāns, kur kopā parlaments ar padomu nosaka zivsaimniecības ierobežojumi. Sarunas bija ļoti sarežģītas. Esmu vīlusies, jo mums eh, neizdevās iestāties par ambiciozu Eiropas parlamenta nostāju, proti pielikt punktu pārlieku lielai nozvijai Eiropā. Jūra nav akvārijas, kur mēs varam vilkt ārā visu, ko vēlamies. Baltijas jūrā arī situācija ir īpaši specifiska un delikāta. Tādēļ mums bija jānosaka ļoti skaidrs šīs drošību, eh, drošības ierobežojumi lai Baltijas jūra būtu veselīga ar veselīgām zivīm, mēs nevaram zem, zvejot zemāk par šo maksimālo ilgspējas ieguvis apjomu. Bet tā vietā, lai mēs runātu par šo ilgspējas iegūs apjomu, mēs drīzāk runājam par situācijām, kurās tomēr varētu zvejot virs šī noteiktā līmeņa. Līdz ar to es nevaru aicināt balsot par uh, Eh, šo daudzgadu plānu par šo vienošanos, jo tajā netiek respektēta kopējās zivsainiecības politikas eh, pamatprincipi. Tomēr mums ir izdevies ievies dažas aizsardzības mehānismus šajā plānā trīs nedēļas atpakaļ. Uh, tika publicēts ļoti satraucošs ziņojums, kur tika norādīts, ka mēncu krājumi samazinās uh, Baltijas jūras rietumdaļā. Tagad viss ir uh, komisāra Vēlas rokās. Viņam nāksies nāk klajā ar jaunu uh, mēncu nozvejas kvotu priekšlikumu. Un priekšlikumam jābalstās uz uzticamiem zinātnes datiem. Mēs gribam pielikt punktu pārlieku lielai nozvejai Eiropas ūdeņos. Tas ir ļoti svarīgi pilsoņiem un svarīgi taču parādīt Eiropas pilsoņiem to, ka Eiropas Savienības institūcijas respektē savus lēmumus. Mēs nevaram teikt, ka mēs aizsargāsim savas jūras, tajā pat laikā atļaujam šo pārlieku lielo nozveju, tā ir liekulība. Paldies, tagad Mato kungs ETP vārdā. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, godētā komisārs kundze. Mēs eh, dzirdējām visai katastrofiskas uzvaras, uzrunas, bet eh, jāteic jau, ka vairākus gadus Eiropas Savienībā strādājam, lai nodrošinātu eh, zvejas ilgspējību. Šīs plāns, šī vienošanās ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu tieši mēnces, reņģes un. Uh, brētliņas ilgspējīgi nozvei Baltijas jūrā. Tā tas arī būs attiecībā uz citiem reģionāliem plāniem citvietu mūsu kontinentā. Esam runājuši par biomasu, par mirstības rādītājiem, par KPN, runājam arī galbeigās par kompetencēm. Un es domāju, ka mums katram ir sava atbildība, mums ir jāievēro sava atbildība un jārespektē kompetences. Daudzgada plānos ir jāņem vērā viss, kas ir saistīts ar zvejas pārvaldību, lai zveja būtu ilgspējīga un līdzsvarota. Tāpat laikā ir arī jāaizsargā mūsu zvejnieki. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Un tagad vārds Sarjālu Santos kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godētā komisāras kundze. Es pateicos abiem referentiem, kas strādājuši pie šī ziņojuma. Vēlos arī apsveikt ēnu referents, kas strādāja ilgus garus mēnešus, lai Eiropas parlamenta nostāja tiktu atspoguļota gala vienošanās tekstām. Es arī iesniedzu vairākus grozījumus. Es uzskatu, ka panāktais risinājums ļaus uh, aizsargāt uh, šīs minētās uh, zīvis, kā arī nodrošināt uh, ilgspējīgu nārstu ar biomasu. Es domāju, šis plāns ir lielisks paraugs arī citiem šāda veida reģionāliem daudzgadu plāniem. Es uzskatu, ka nepārtraukti ir jākontrolē, vai jaunie KZP mērķi eh, tiek sasniegti. Šis ir ļoti labs solis uz priekšu. Arī vidusjūrā ir ārkārtīgi liels problēmas. Eiropas nozveja nav ilgtspējīga. Jāaizsargā zveju, zivju krājumi. Uh, Tādējādi steidzami ir jānosaka aizsargājamās jūras zonas. Šīs instruments ir steidzami svarīgs, ja mēs neīstenēsim prevenciju politiku, tad, diemžēl, ar sekā, sekām cīnīties būs sarežģītāk. Vandālenkungs, sekā ir vārdā minūte. Paldies, priekšētājs kundze, komisārs kundze. Beidzot, esam pieņēmuši šo plānu. Zika prezentēts oktobrī, maijā bija sārunas, un tagad beidzot mums ir uh, uh, vienošanās. Ceļš tiešām bija garš, daudz gadu plāns, pie tā esam strādājuši šajā parlamentā vairākus gadus. Varbūt arī daudz gā, par citiem daudz gadu plāniem mēs varētu tomēr šo darbu pātrināt. Uh, esam noteikuši tagad labu satveru, kāds var notikt, kā mēs varam, piemēram, noteikt šo kvotu amplitūdu, un kvots ir ļoti svarīgs, jo notiek arī šī jauktā nozveja. Maksimālo ilgspējīgo iegūs apjomu varam panākt, lai nu, nosakot pareizos uh, KPN Lūk, tāds ir galvenais mērķis. Un visbeidzot, priekšētais kundze pateicos referentam Valesa kungam par lielisko sarunu rezultātu. Bilbao Barandikas kundze, Alde vārdā lūdzu. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt Valesas kungu un visus pārējo sarunu vedēju komandu, kuriem izdevās vienoties par šo daudzgadu finanšu plānu, daudzgadu pārvaldības plānu Ventas, Reņas un Brētliņas krājumiem. Tas ir pirmais šāda veida plāns kopējās zivsaimniecības politikas ietvaros, un es ceru, ka mums visbeidzot izdosies vienoties par nozvejas kvotām. Padomēji nepatika, ka uh, parlaments piedalās līdz uh, koplēmuma procedūrā. Uh, Un jāsaka, ka es biju referenta cita uh, dokumenta gadījumā. Taču, um, padomājiet, tomēr ir izdevies pieturēties pie caurskatāmības trūkuma nosakot šīs kvotas, un es domāju, ka tas nav saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku, par kur mēs cīnāmies. No tā cieš zivsaimniecības un zvejnieku kopumā. Tāpēc mēs uzskatām, ka šādi daudzgadu plāni ilgtermiņā būtu jāpaplašina uz uh, visām sugām un jūrā, jo tas ir nepieciešams tiem, kas dzīvo no eh, zvejas ienākumiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Doris Martīnes skundzē uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti labi, ka mēs analizējam e, situāciju kopumā, ne tikai domājot par vienu noteiktu sugu, tikai tā mēs saglabāsim bioloģisko daudzveidību. Mums ir jādomā arī par to, kāda ir specifika noteiktos reģionos, kādas ir zvejnieku vajadzības, jo bieži vien mēs to aizmirstam īstenojot savu politiku. Ir jādomā par zvejniekiem, par viņu izmantotajiem eh, zvejas instrumentiem, un mēs nevaram īstenot zivsaimniecības politiku, neņemot vērā eh, jūrā strādājošo intereses. Mums ir jādomā par viņu nākotni, un mums ir jāiet ilgspējīga um, modeļa virzienā. Mums ir arī rūpīgi jāpārdomā kvotas, ir jānovērš tas, lai netiktu nozvejots pārlieku daudz un ir jādomā par tiem, kuri dzīvo no šiem iegūtajiem ienākumiem. Paldies, un tagad vārds kūnkungam. Kung Paldies, priekšsādājs kundze. Es arī gribētu teikt paldies visiem, kas strādāja un tiem, kas veda sarunas par izturību un par to, ka praktisks risinājums ir radīts Baltijas jūras nozvejai. Tas rada plānošanas drošības zivsaimniecības uzņēmumiem un sarežģītā situācijā mēs arī to dzirdējām, ka ir iespējams finanšu atbalsts. Um, daudz gadu finanšu plāns un maksimālais nozvar, nozvejas daudzums, tas ir plānots pietiem sešiem vai pat desmit gadiem. Tas ir saistīts ar bi bioloģisko laika a, a, termiņu, tas ir saistīts ar dažādiem a, kritērijiem, piemēram, bionārstošanas. A, jautājumi. Un šeit ir nepieciešama tiešām tāda saprātīga plānošanas perspektīva un drošība. Pēc tam esmu apmierināts, ka dažas lietas ir mainītas, nu tādas, kas bija saistītas ar birokrātija, piemēram, viena tīkla a, risinājums, a, tad zivsaimniecības dienu uzskaita un a, tāpat arī citi jautājumi saistīti ar zivsaimniecības darbības a, pārtraukšanu. Un tagad a, ir iespējams arī saņemt a, atbalsta programmu naudas. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Miriņo ir Pinto kungs. Vienu minūti. Congratulo-me com este plano. Es gribētu ļoti, ļoti atzinīgi sveikt tos visus, kas ir eh, līdzdarbojušies šī plāna izstrādē. Kopš 2008. gada esam strādājuši, un visi tie, kas ir iesaistījušies šajā darbā, ir tīpaši referenti un ēna referenti, tos ir jāpiemina. Eiropas komisija varbūt varētu būt nu, nedaudz uh, ambicioza tās uh, priekšlikumā, jo uh, runa iet par mēncas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā. Mēs redzam, ka krājumi samazinās. Un ilgtermiņa uh, politikā, zivsaimniecības politikā jādod savu ieguldījumu, lai saglabātu šos uh, zivju uh, mēķapjomus. Un tāpat arī uh, vide jūrās jāsaglabā. Tas ir liels, plašs mērķis zivsaimniecības politikai, lai pēc iespējas ilgtspējīgāk strādātu. Tādai valstī kā Portugālei arī ir pilnīgi skaidrs, ka daudz iedzīvotāji dzīvo no zivsaimniecības, ir īpaši zvejnieki un visi tie a, pasākumi, kas ir a, veltīti a, jūras piekratas iedzīvotāju aizsardzībai, tos mēs atbalstam. Paldies! Paldies tagad Šalts kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi un kolēģi. Baltijas jūras daudzgadu plāns uh, nozīmē to, ka arī zvejnieki manā vēlēšana uh, apgabalā Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Šlēzvigā Holšteinā varēs labāk plānot. Izsvērts un uh, ilgtermiņa risinājums uh, ir iespējams. Mēs kā kreisie atbalstam uh, ilgspējama ekoloģisku. Uh, risinājumu. Tas nodrošina akvakultūras un zivsaimniecības saskanīgu attīstību. Startautiskā jūras pētniecības padoma piedāvā samazināt izķeršanas kvoti par 85% attiecībā uz mēncām. Un līdz ar to tiks pārtraukta tā prakse, kāda bija gadiem ilgi rīkojoties pret zim, z, vis, z, zinātnieku ieteikumiem. Tā tas vairs nebūs. Uh, un mēs gribam, lai šie mērķi tiktu īstenoti, lai tiku nozvejots tikai tik daudz, cik ir eh, iespējams, un lai sociālie un eh, ilgspējības eh, aspekti arī tiktu ievēroti. Un tas atbilst to interesēm, kas dzīvo piekrastēs, un šie risinājumi tāpat arī ir viegli piemērojami. Paldies! Paldies! Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Pirmais runātājs Kaputo kungs. Grazie. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudz gadu plāns Baltijas jūrai ir pamats eh, eh, zivju krājuma ilgspējīgai pārs apsaimniekošanai. Es uzskatu, ka šis plāns ir ļoti saskanīgs un atbilst reformas principiem. Īpaši uzsvēru, cik svarīgi ir garantēt Baltijas jūras uh, zivju krājumu pārvaldību, lai šī pārvaldība balstītos uz zinātniskiem datiem kā arī, lai atbildīgās iestādes, kas zina reģionu specifiku, varētu pieņemt pasākums arī šo gadu laikā. Uh, Es, te, līdzīgu modeli vajadzētu piemērot arī izstrādājot tā, daudzgadu plānu citiem reģioniem. Šie plāni ir ļoti liederīgi, lai ilgspējīgi varētu um, apsaimniekot un pārvaldīt, pareizāk sakot, šos zveju krājumus. Galvenais ir ievērot šo maksimālo ilgspējīgas ieguvis apjomu un tādēļ garantējot ilgspējīgu un paredzamību. Liels paldies tagad vārds Marijas kungam. Priekšsēdētājs kundze Nīderlandes prezidentūra 15. martā tikās un pieņēma provizorisku risinājumu. Uh, Līdz ar to ir panākts daudz gadu plāns mēnes, reņas un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto. Saskaņā ar starptautiskām tiesībām zivju krājumu izmantošana neatbilst šiem noteikumiem. Es jāīsteno pasākumi, lai saglabātu šo trīs zivju veidu mēnes, reņas un brētliņu krājumiem. Jankovskas kundze, eh, komisārs kundze, bet eh, komisijai jāraugās arī uz dienvadiem un jāspēcina eh, zvejnieku situāciju tur. Jankovskas um, kundze, grieķu zvejnieki protestē, viņi vairs nespēja izturēt to, kas no viņiem priek, tiek prasīts. Šis sektors tiek izpostīts šajā valstī. Paldies tagad Jakovčičs kungs. Exactement. Le <laughs> trio. Htio bih svakako na početku čestitati. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem. Pēc astoņiem trilogiem izdevies panākt vienošanos un pieņemt daudzgadu plānu Mēnesas, Reņģis un Brētliņas krājuma pārvaldībai Baltijas jūrā. Tas ir lielisks piemērs, kuram var sakot citi. Baltijas jūra ir noslēgta jūra, un tāpēc ir nepieciešama šāda pārvaldības plāna, bet vēlos pieminēt ko citu. Mums ir nepieciešams daudzgadu pārvaldības plāns. Um, zvejai arī Adrijas jūrā, un tā, tāds ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk. Daži teica, ka noteiktas zivs sugas būtu jāpārtrauc zvejot Baltijas jūrā, bet varbūt Adrijas jūrā jau ir par vēlu attiecībā uz noteiktām sugām, tāpēc es vēlētos, lai komisija sāktu uh, šos te saglabāšanas pasākums attiecībā uz Adrijas jūru. Paldies! Paldies! Tagad noslēgt brīvā mikrofona procedūru un vārds Pienkovs kundzei komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, protams, es vēlētos pateikties deputātiem par komentāriem, pienesumu, un, protams, ka es nodošu tālāk visu šo informāciju komisāram Velskungam, un uz jautājumiem noteikti detalizēt arī tiks atbildēts, bet pavisam īsi vēlos pievērsties diviem jautājumiem. Vispirms vēlos atgādināt, ka Baltijas jūras daudzgad plāns ir pirmais eh, šāda veida plāns, un mēs nāksim klajā ar jaunu uh, pasākumu kopumu pavisam drīz, un, kā jūs zināt, arī uz komisiju gūstas juridiskais um, pienākums sagatavot priekšlikumu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Zvejas um, iespējas Baltijas jūrā šos plānus sagatavo komisijas septembrī, lai saulēcīgi sagatavotu vienošanos uh, zivsaimniecības padomē, kas notiek novembrī. Uh, Un ja šis plāns tad attiecīgi tiek apstiprināts, un eh, jāsaka, ka tagad šis jautājums ir jāizlem abiem koplēma procedūras dalībniekiem, tad mūsu rīcība būs balstīta uz šo plānu. Es tik tiešām ceru, ka tas tā arī notiks, un es aicinu, aicināšu padomi un komisiju pēc iespējas ātrāk parakstīt formā šo dokumentu. Tā, kas attiecas uz saglabāšanas plāniem. Uh, Varu garantēt, ka komisija izmanto spēkā esošos noteikumus, kas attiec uz mērķiem un saglabāšanu. Tas būtu viss pagaidām no manas puses. Liels paldies visiem diskusiju dalībniekiem. Liels paldies! Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu.